Okay, um, welcome. I... Dāmas un kungi, es zinu, ka pašlaik notiek daudz dažādu pasākumu un mums ir ļoti sarežģīti nodrošināt, lai visi varētu ierasties uz uh, komitejas sanāksmes atklāšanu. Es uh, jums apsolīju par uh, mērķiem, par benchmarks, ka mēs uh, apspriestu jautājumus, kas ir jāatliek. Tāpat arī mums ir arī citi jautājumi, kas ir ierosināti atlikšanai. Pēc darba kārtības pieņemšanas un pēc priekšsēdētājas paziņojumiem es eh, gribētu ieteikt, ka mums vajadzētu nodrošināt vispārējas diskusijas par atlikšanu, ko tas īsti nozīmē, kāds ir pašreizējais stāvoklis attiecībā uz jautājumiem, kas nav pabeigti, proti nav vēl bijis balsājums par normatīvo rezolūciju. Ja jūs piekrītat, tad mēs varētu šādā veidā rīkoties. Tātad mans ieteikums būtu to apspriest. Langina kungs, es redzu, ka jūs vēlējāties izteikties. Jā, liels paldies, Šarona. Man ir jautājums par atzinumu par apakškomiteju. Ja man pareizi stāstīja, tad lēmums ir paredzēts ceturtdien. Ceturtdien no rīta um, jau tiksies uh, politisko grupu priekšsādātāji. Tas nozīmē, ka mēs nevarēsim šo jautājumu atrisināt pirms tam. Taču ceturtdien sākas arī Tautas partijas grupas kongress Polijā, un daži no mūsu kolēģiem līdz ar to nevarēs būt klāti. Es gribētu vēlreiz pārbaudīt, vai mēs šo lēmumu par apakškomiteju nevarētu pieņemt pirmdien Strasbūrā. Uzskatu, ka tas būtu daudz uh, vienkāršāk un daudz labāk. Mēs varētu arī iekšēji labāk apspriesties. Tas ir lūgums no manas puses. Man ir prieks redzēt, ka jūs tagad tik labprāt organizējat sanāksmes pirmdienas vakarpusē Strasbūrā. Taču uh, Katram komitejas loceklim ir šāda pirmā reize, un tieši tāpēc mēs eh, arī rīkojam šīs sanāksmes pirmdienu vakaros. Mēs varam apmierināt šo jūsu lūgumu, Langina kungs. Tas nozīmē, ka šādā veidā mēs esam arī izskatījuši priekšādātās paziņojumus. Šķiet, ka. Vai jūs vēlējāties piebilst ko citu, Gī? Jā, par eh, darbkārtības pieņemšanu. Jūs eh, esat ļoti daudz darba ieguldījusi. Doubts, um, content, for... Benchmarking uh, salīdzinošo kritēriju jautājumā. Attiecībā uz um, tirgus fondiem ir vairāki problēma jautājumi, kas varētu mm, nonāk, kas varētu rezult, kur, kur rezultātā varētu 400 miljārdu eiro tikt kaut kur pārvietoti. Es domāju, ka Mums nav bijis pietiekami daudz diskusiju par šiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā par piekto, par indeksiem un par il... naudas tirgus fondiem mums vajadzētu atlikt balsojumu līdz brīdim, kad mēs varēsim uh, pie tā strādāt tā ilgstošāk un detalizētāk. Mēs esam šeit ieguldījis ļoti daudz darba, un tāpēc mēs nevaram tagad pēkšņi pieņemt straujus lēmumus. Es gribētu jūs aicināt uh, atlikt šos punktus, tā lai mēs varētu pie tā vēl pastrādāt, un lai cilvēki varētu ņemt vērā, kādas tam būs sekas. Paldies, Gei! Es eh, domāju, ka tas varētu būt tāds kā papildinājums. Īsnībā es eh, gribēju arī to apspriest jautājumos par atlikšanu, bet šķiet, ka tas ir tāds kā oficiāls lūgums attiecībā uz piekto un septīto darba kārtības punktu. Uh, Tas, ko mēs esam minējuši, iespējams, nemaz uh, uz, to, uz šiem jautājumiem neatiecas, bet mēs pieņemsim lēmumu pēc tam, kad mēs būsim par to apspriedušies. Es negribētu teikt, ka šis jautājums jau ir izlemts. Došu jums vārdu, Said. Lielas paldies priekšādātās kundze. Es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu atlikt balsojumu par naudas tirgus fondiem. Es zinu, ka pastāv politiskas viedokļa atšķirības, jo īpaši, ja runā par vienu konkrētu priekšlikuma daļu, proti, kā risināt eh, šos jautājumus. Bet, eh, protams, mēs ņemam vērā šos argumentus, deputāti var paust savu viedokli balsojot par vai pret šo priekšlikumu. Protams, ka tas nepieliek galīgo punktu, mums vajadzēs vēl doties uz plenāru sēdi, uh, un iespējams mums būs laiks arī sagatavot alternatīvas. Pēc tam būs jāved sarunas ar padomi, un jebkurā gadījumā mums būs iespēja vēlreiz to pārdomāt un izskatīt. Atklāt sakot, es šeit neredzu nekādu labu iemeslu, kāpēc mums vajadzētu to atlikt. Tas ir mans referenta viedoklis. Mēs vienreiz jau šo jautājumu atlikām. Mēs eh, piešķīrām vēl pāris papildu dienu, uh, lai mēs varētu sagatavot kompromisus, kuriem būtu lielāks atbalsts. Pagājušajā nedēļā mēs eh, tos iesniedzām. Šie kompromisi nodrošina lielāku elastīgumu, tātad eh, iespējams tie jūs vairāk apmierina. Tieši tāpēc es domāju, ka komitejai vajadzētu paust savu viedokli, bet nu tas ir tikai mans referenta viedoklis. Jā, šķiet, ka mēs tagad esam. Um, sākuši debatas par atlikšanu, pirms man bija iespēja izteikt dažas vispārīgas komentārus, bet nu labi, es ņemšu vērā komitejas viedokli. Nu, ko es vēlējos teikt? Un es došu vārdu Emīlijai, tad, kad mēs būsim nokļuvuši līdz indeksiem. Attiecībā uz indeksiem lielākā daļa no grupām ir aicinājusi atlikt balsojumu. Un es domāju, ka tas arī parādītos balsojumā, ja mēs balsotu. Uh, Attiecībā uz naudas tirgus fondiem varbūt mums vajadzētu paskaidrot, kas notiks ar šādām nepabeigtām lietām. Jebkas, kas nenonāks līdz eh, pirmā lasījumā pabeigšanai, tiks uzskatīts par šādu neatrisinātu jautājumu, un nākamajam sasaukumam vajadzēs lemt, kā viņi rīkosies mūsu paveiktais viņiem vispār nebūs saistošs. Protams, ka viņi varēs paskatīties, ko mēs esam izdarījuši, varēs arī redzēt, cik plaša ir bijusi vienošanās, un tas būtu tāds kā indikatīvs rādījums, vai viņi vēlas uh, atvērt šo, šo dokumentu no sākuma, nosūtīt to atpakaļ komisijai un tā tālāk. Viņiem būs ārkārtīgi daudz dažādu opciju, kā rīkoties attiecībā uz uh, nepabeigtām lietām. Uh, Attiecībā uz manu ziņojumu par indeksiem, mēs jau no sākuma zinājām, ka mēs šo jautājumu nepabeigsim līdz galam. Es eh, gribēju rīkoties pietiekami ātri, tā lai gadījumā, ja padomē iespētu zibens un viņi pēkšņi kaut ko ātri nolemtu, tad eh, mums jau būtu gatava savu, savu pozīciju, bet nekas tam līdzīgs padomē nenotika. Un eh, mēs uzskatījām, ka mums ir tāds kā līdzsvarots ziņojums, mums ir arī vairāki kompromisi, bet tagad pēkšņi šķiet, ka ne visas grupas piekrīt šiem kompromisiem un ka viņām ir vajadzīgs vairāk laika. Es pati personīgi ieguldīju ļoti daudz darba kompromisu gatavošanā. Mēs panācām diezgan daudz. Aptvērma jautājums jau no paša sākuma mums radīja problēmas, jau no novembra, kad mēs sākām pie šī jautājuma strādāt. Tas ir viens no lielākajiem problēma jautājumiem. Sākumā es aptvēruma pāntu atstāju neizmainītu, tātad viss tika iekļauts aptvērumā, bet pēc tam es redzēju, ka to ierobežo pārvaldības sadaļas, ēnu referentu sanāksmēs. Un atbildot uz Emīlijas lūgumu, es izmainīju ierobežojumus attiecībā uz aptvērumu sadaļu, bet tas vēl ar vien rada problēmas. Pēc Strasbūras es e, zināju, ka komisija visiem pauž savas bažas par juridisko risinājumu, kādu bija izvēlējusies. Tātad ir jautājums par to, vai mēs varam regulā paredzēt tik lielu elastīgumu. Jā, es saprotu, ir iespējams elastīgums regulā. Tas jau ir ticis darīts vairākās regulās, tā skaitā kapitāla prasību regulā. Uh, 150 dažādu iespēju uh, elastīgumam šajā pēdējā regulā. Bet veids, kā uh, šie indeksi tiek izmantoti un kā tie tiek izmainīti, parādās arī vairākos uh, principos uh, normatīvajiem aktiem. Tieši tāpēc mums vajadzētu uh, uzdot šeit jautājumu, vai dažus no šiem nosacījumiem nebūtu labāk iekļaut direktīvā, un varbūt mums vajadzētu lūgt juridiskajiem dienestiem izskatīt šo situāciju. Ja viss tiktu sākts no gala, un eh, tagad es, protams, par šo jautājumu zinu daudz vairāk nekā tad, kad es sāku strādāt, tad es būtu izteikusi šo ieteikumu. Mēs varētu strādāt pie šiem kritiskajiem indeksiem eh, regulā, mēs būtu varējuši to izdarīt šajā sasaukumā, un iespējams, ka padome arī būtu rīkojusies pietiekami ātri. Uh, Un mēs varētu arī vienlaicīgi pieņemt direktīvu, kas tiktu pieņemta varbūt mazliet vēlāk, un kurā tiktu uh, skatīti sarežģītākie jautājumi un sarežģītākie indeksi, par kuriem es arī runāju savā priekšlikumā. Tas īsnībā ierobežo aptvērumu, jo pastāv dažādas iespējas tādos tehniskajos standartos kā īsma un arī citās iestādēs, kas eh, skata uh, Uh, indeksus, kas ir jāizņem ārā no aptvēruma. Līdz ar to arī tiktu nodrošināts šis uh, elastīgums aptvērumā, kas pašlaik komisijai rada problēmas. Un tieši tāpēc arī tautas partijas grupa ir izteikusi šo lūgumu atlikt balsojumu un uh, pieprasījuši juridisko noteiktību. Tās ir galvenās problēmas. Es uzskatu, ka būs diezgan sarežģīti kaut ko ļoti izmainīt pie indeksiem. Iespējams, mēs varētu vēlreiz mēģināt, bet es atklāt sakot nedomāju, ka uh, šeit ir jēga balsot par kaut ko tādu, kas uh, komitejā netiek plaši atbalstīts. Šādā veidā mēs uh, nenodosim pilnīgi nekādu signālu nākamajam sasaukumam. Mēs nevaram viņiem teikt, ka mēs nevarējām pieņemt lēmumu, jums ir jāsāk viss no jauna. Ja mēs varētu uh, iegūtu plašu atbalstu un vienprātību, tad būtu vērts par to balsot, jo tad mēs būtu nodevuši labu ziņu nākamajam sasaukumam. Viņi redzētu, ko mēs īsti ar to domājām. Bet eh, ja šī komiteja nespēja pieņemt lēmumu, ja balsojums ir ļoti tūs, tad eh, pirmā kārtām mēs nenodosim labu signālu nākamajam sasaukumam no šīs komitejas, un šī ziņa arī neko nedos nākamajam sasaukumam, nekādā veidā nepalīdzēs. Tādas ir manas izjūtas par indeksu priekšlikumu. Mēs par to nebāsosim šodien. Mums ir jāpaskatās, vai mēs varēsim panākt šo plašo vienprātību. Citādi es nemaz nezinu, vai ir vērts šādā veidā rīkoties. Esmu arī šeit runājusi par vairākiem punktiem, kas, manuprāt, būtu drīzāk jāiekļauj direktīvā. Varbūt padomēji un parlamentam vajadzētu izskatīt šos jautājumus tā, lai līdz brīdim, kad nākamajā sasaukumā tiek organizēts trialogs, šos jautājumus varētu atrasināt. Es uzskatu, ka šos jautājumus varētu atrasināt īpaši netērējot laiku un uh, varbūt arī neatgriežot šo lietu komisijā. Uh, Tie būtu daži no maniem komentāriem. Mums ir jāskatās, kādu signālu mēs nodosim nākamajam sasaukumam. Iespējams, tas attiecas arī uz naudas tirgus fondu dosjē. Protams, arī šeit mums ir viedokļa atšķirības. Es īsti nezinu, cik lielas ir šīs atšķirības, mēs varētu to atklāt balsojumā. Taču es gribētu uh, likt deputātiem saprast, ka vislabākais, ko mēs varētu darīt, ir nodrošināt tādu vienprātīgāku viedokli. Tas nozīmē, ka visi redzētu, ka mēs esam paveikuši savu darbu godprātīgi. Došu vārdu arī Mīlijai, varbūt kāds cits vēl vēlas izteikties. Mums ir diezgan daudz brīvā laika, jo mēs šķiet nebalsosim pārāk daudz šajā sanāksmē. Noteikti mēs nebalsosim par indeksiem. Liels paldies! Tā kā jūs jau paziņojāt, ka jūs piekrītat atlikšanai, es gribētu vienkārši mazliet paturpināt šo pašu tematu. Es patiešām ceru, ka mēs varētu pabeigt darbu, tas ir pabeigt darba pirmajā lasījumā, vismaz no mūsu puses. Esmu konsultējusies ar sekretariātu par šīm lietām. Uh, Un uh, mēs arī pētījām jautājumu, vai mēs varētu balsot 3. martā. Ja jūs lūdzat atlikšanu, tad tas nozīmē, ka mums ir aktīvi jāstrādā vēlāk. Mums ir jāapsola, ka mēs centīsimies darīt visu, kas ir mūsu spēkos, lai sagatavotu jaunus priekšlikumus. Pagājušajā nedēļā mēs saņēmām pielikumus, un uh, es izlasīju, ka tur ir 22 lapuses uh, regulas teksta. Tā ir patiešām regula, ko mēs veidojam, un tā ir ļoti nopietna regula. Man uh, šķita, ka šeit ir ļoti daudz neatbilstību un arī ļoti daudz juridiskas nenoteiktības. Vai mēs varam um, pateikt, kas tad būs aptvērumā? Uh, Mums tiešām vajadzētu skaidri pateikt, kāda, kāds būs šis aptvērums. Ja mēs šeit deleģējam tik ļoti daudz pilnvaru mm, vērsapīru un tirgus iestādē, tad mums vajadzētu saprast, kas tieši šeit būs iekļauts. Mūsu pienākums kā likumdevējiem ir nodrošināt, lai šī noteiktība tiešām pastāvētu. Un Šie ir arī galvenie iemesli, kāpēc mēs lūdzām atlikšanu. Mums tikko bija darba grupas sanāksme, un cilvēki gribēja diskutēt par to, par ko mēs īsti balsosim. Balsošanas sarakstu es saņēmu tikai piekdien, un tāpēc es nevarēju viņiem sniegt nekādas atbildes. Patiešām labi, ka mēs atliekam šo balsojumu, un mēs varēsim tuvākajās nedēļās aktīvi pie tā strādāt, tā lai no parlamenta puses šo darbu mēs būtu paveikuši. Paldies! Es arī ceru, Es eh, jau agrāk esmu jums teikusi, ka centīšos ņemt vērā pilnīgi visu iesniegtos grozījumus. Un par aptvērumu ir daudz šādu grozījumu. Attiecībā uz pielikumiem tie ir vienkārši tādi kā apkopojumi, kur ir iekļauti vairāki grozījumi. Es centos tiešām ņemt vērā pilnīgi visu, bet mums ir jāatceras, ka no vienas puses ir cilvēki, kas vēlas visu ņemt ārā no aptvērama, gan enerģiju, gan plašpatēriņu preces, gan viss vis ļoti līdzīgas lietas. Un ir arī pretēji puse, kas eh, nevēlas vispār neko izņemt ārā no aptvēruma. Šīs viedokļa atšķirības ir ļoti grūti pārvarēt. Filips un pēc tam Arlīna. Paldies, priekšādātāji! Es domāju, ka jūs patiešām viedi izteicāties, kad jūs minējāt, ka mums ir vajadzīgs liels vairākums, tad, kad mēs um, gribam pieņemt kādus tiesību aktus, un ja šī vairākuma nav, tad mums ir mazliet jāpiebremzē. Uzskatu, ka šādi rīkoties ir tiešām pareizi. Attiecībā uz indeksiem es uzskatu, ka mēs varētu panākt lielu vairākumu. Iespējams, ka daži nebūs apmierināti, bet uh, divas trešdaļas vai arī trīs ceturdaļas varētu būt šāds liels vairākums, katrā ziņā kaut kas tāds pats, ko varētu panākt nākamajā sasaukumā. Par naudas tirgus fondiem mani mazliet ietekmēja nesenie notikumi. Protams, mums vajadzētu pakļauties vairākumam labticīgi, bet tad, kad es redzu, ka cilvēki pie sarunu galda saka, ka pirmā kārtā viņi nevēlas 3% kapitāla buferi. Otrakārt, viņi nevēlas, lai šie fondi tiktu pakāpeniski likvidēti, tad es uzskatu, ka šī saruna vešana neno, nenotiek labā ticībā. Komisija nāca klajā ar priekšlikumu, un tas nebija kaut kāds pārpratums vai sagadīšanās. Te bija arī iekļauti daudzi citi e, iesaistītie uh, un arī G20 teica, ka naudas tirgus fondi ir jārisina, un tagad es dzirdu, ka cilvēki saka, ka ir vajadzīgs novērošanas periods trīs gadu garumā, un pēc tam mums ir jāskatās, vai mēs vēlamies šos buferus un pakādisko likvidēšanu, tad, manuprāt, tas vairs nav nopietni. Mēs vienmēr cenšamies vest sarunas labā ticībā, bet ja daži cilvēki vēlas vienkārši visu kavēt un izvēlas šādu kavēšanas taktiku, nu tad varbūt mums ir jāliek punkts. Arlīna. Jā, es tikai gribēju turpināt. Man šķiet, ka tā tiešām ir eh, Šarons ieeja ir saprātīga šajā gadījumā. Es saprotu, ka mēs eh, dažreiz cenšamies pa katru cenu panākt kompromisu, ņemt vērā visu viedokļu bet no, nu, iznāk tā, ka vienam tā ir elastība, bet otram eh, tā ir juridiskā neskaidrība. Var jābūt, ka tas var darboties, bet situācija tiešām nav skaidra. Mēs, eh, protams, varam teikt, ka esmā ir vairāk pilnvaru šajā jomā, bet, eh, bet ja nav juridiskās skaidrības eh, par to, ko tā var darīt, tad tad eh, pat ja tas, eh, šis jautājums ietilptu aptvērumā, tad atkal var prasīt daļēji vai pilnīgu izņēmumu, un atkal nekas nav skaidrs. Un mēs arī, eh, mums ir jāizlēma, vai nu tā ir regula vai direktīva, bet nevar jau izveidot regulu direktīvas formā vai otrādi, un pēc tam pateikt, ka tiem, kam jāīsteno noteikumi, ir tiesības patiesībā šos noteikumus pašiem apstiprināt. Nu tā nevar rīkoties. Es uh, saprotu, ka šeit ir bijis uh, mēģinājums panākt kompromisus, bet tas ir radījis tikai tādu lielāku juridisko nedrošību. Arī mūsu komitejā ir pēc Libor krīzes bija liela uzklausīšana par šiem rādītājiem. Un Financial Times tagad bija nu pat raksts, ka ir bijušas vēl citas manipulācijas 5,3 miljārdi dolāru dienā, un tādēļ mēs nedrīkstam pieņemt uh, tādus tiesību aktus, kas rada lielu neskaidrību. Kā jūs teicāt, uh, Šaron, uh, tiešām labāk ir nebeigt ar kaut kādām eh, lielām domstarpībām un nu, pieņemt eh, būtiskus grozījumus eh, plenārsēdē. Es domāju, ka tā, to mūsu komiteja nav. Mēs esam labi strādājuši līdz šim. Un tas mums ir tā arī jāturpina turpmāk, un mana grupa uzskata, ka ir jāmeklē konstruktīvs risinājums šā sasaukuma ietvaros. Žanpola, lūdzu. Žanpola Gozēs vārds jums. Paldies priekšsēdētāji kundze. Es par atlikšanu nerunāšu, par to jau esam vienojušies. Tā patiesībā nav. Eh, mums ir jāpārstrādā šis eh, dokuments eh, Eh, pirmkārt par juridisko formu, vai tā ir regula vai direktīva, manuprāt, ir eh, jāpieņem regula, jo tas saskan ar, ar Laros jēra ziņojumu, un ja mēs vēlamies harmonizēt, tad ir jāpieņem regula un nedrīkst pieļaut juridiskās neskaidrības. Eh, ar Lēna jau pieminēja, ka tagad gatavo eh, briest Foreksa skandāls, kas būs vēl plašāks nekā Libor skandāls, un tādēļ mēs nevaram apstiprināt tādus eh, puspasākums visu atstājot esmas ziņā, pat ja es atbalstu šo aģentūru, ko sākumā gan kritizēju, es nebū, manuprāt, nebūtu prātīgi visu nodot esmas ziņā. Un tādēļ es arī uzskatu, ka šodien visi, protams, grib piešķirt plašas pilnvaras esmai, bet tā ir nav ne finanšu, ne cilvēku resursu, lai tiktu galā ar šādiem pienākumiem. Un pēc tam, protams, varētu kritizēt šo aģentūru, kura nevarēja atbilstoši strādāt, jo tai vienkārši nebija pietiekama resursu. Manuprāt, šis uh, jautājums uh, ir uh, jāatliek. Es piekrītu Arlēnai Makārtijai, ka labāk ir nesteigties un visu izdarīt kārtīgi, nevis sasteigti nobalsot. Eh, manuprāt, 3. mārts eh, nav absolūti tāds eh, fiksējams datums, bet mums ir jāpiešķir pietiekam daudz laika šai jautājumu izskatīšanai. Paldies. Priekšsēdētāji Es ceru, ka mans, dokum, mans sagatavotais teksts tomēr bija labāks. Man būtu tikai pavisam īsa piezīme papildinot to, ko tikko minēja Žans Pauskos es. Sākotnējā situācija mm, bija manipulācijas par Liboru un Eiriboru. Priekšlikumos tagad eh, parādās arī uh, biežu indeksi. Uzskatu, ka nav nekā caurredzamāka un nav nekā godīgāka kā bieži iznākumi. Tos nevajag tālāk regulēt. Tieši tāpēc es uzskatu, ka šie rezultāti, kas ir panākti biržās un kas īstenībā ir tikai pavisam neliela daļiņa no tā visa, būtu jāņem ārā no regulas. Mums ir ļoti atklāta un caurdzama sistēma, un tieši tāpēc šeit nav vajadzīga papildu regulēšana. So, Jā, tad uh, Elīza, vārds jums. Paldies, Šāron. Nevēlos atkārtot jau kolēģi iepriekš teikto. Manuprāt, ir jāatliek eh, balstojums par uh, indeksiem un jāpanāk liels vairākums. Jautājums tagad ir par datumu. Vai to mēs darām pēc iespējas ātri? Uh, Manuprāt, mums ir jāiet pēc iespējas tālu mūsu juridiskajā darbā. Otrs jautājums. Vai esat paredzējis atlikt balsēm arī par naudas tirgiem? Es nesaskatu šādus pašus argumentus, ka tos varētu attiecināt uz naudas tirgiem, bet par, par indeksiem, jā, es piekrītu, ka, ka tā ir jārīkojas. Uh, Es saprotu jūsu argumentus, bet es domāju, ka mums mūsu likumdošanas procedūrā ir jāiet pēc iespējas tālu. Cik tālu mēs varam iet? Priekšsēdētāji, es teicu, ka atlikšu balsojumu par indeksiem, to eh, esam saņēmuši pieprasījumu arī par naudas tirgiem. Šeit referents ir no sociālistu demokrātu grupas Silvija. Jā, Šāron, es negribu šo diskusiju vilkt garumā, bet mūsu referents ir daudz strādājis pie šā jautājuma, un mēs nevaram e, ignorēt to, ka svarīgi būtu panākt plašu e, vienošanos. Mums vēl ir jāstrādā, lai nodrošinātu plašu vairākumu atbalstu. Par šo jautājumi ir bijušas manipulācijas, krāpšanās, te nav bijušas tikai tādas nepilnības, un tādēļ parlamentam ir jāpiedāvā efektīvi risinājumi. Uh, gribu, es, protams, piekrītu Žanam Polam, bet varētu jau nodot šīs pilnvaras esmai, bet tai pietrūkst resursu šobrīd, un tādēļ mums vēl ir jāstrādā pie šā jautājuma. Paldies! Labi, jā, tas bija par indeksiem. Priekšsādātāji, saka Mičela kungs, es domāju, ka mums nevajadzētu sasteigt šo jautājumu. Ja mēs sasteigtu šo jautājumu, tas dotu argumentus eiroskeptiķiem un arī pašiem naudas uh, tirgiem. Ja kāds man pierādīs, ka es kļūdos, es esmu gatavs balsot par šo fondu aizliekšanu, bet es neesmu šādus argumentus dzirdējis. Un tagad piedāvā šos fondus uh, aizliegt, bet mums nav bijušas tādas pietiekams dzīves diskusijas par šiem jautājumiem. Šeit ir runa par 400 miljārdiem eiro, un šie e, naudas līdzekļi varētu arī aizplūst no mūsu jurisdikcijas un ārpus Eiropas Savienības. Varbūt mēs arī pieņemam šādus noteikumus, bet tie jau nav spēkā ASV. Kādēļ tas vispār ir jādara? Vispirms visu neizsverot, kas par un pret argumentus. Un es, es ierosinu nevis vienkārši atlikt šo balsojumu, bet uh, es ierosināju, ka ja pastāv šāds sistēmisks risks, par ko es gan šaubos, tad ir jāparādz visādi drošības pasākumi, lai novērstu šos trūkumus, bet ir jāuzklaus argumenti un nevajag sasteigt šo lēmumu jau tuvojas vēlēšanas, un tagad mēs tik šausmīgi steidzamies, kaut gan mums patiesībā vajadzētu visu kārtīgi izsvērt, piešķirt šiem darbām pietiekam daudz laika. Un patiesībā mums ir bijis daudz vairāk diskusiju par indeksiem nekā par naudas tirgus fondiem, un es ierosinu atlikt abu jautājumu izskatīšanu. Paldies, saka priekšsēdētāji ja es par naudas tirgus fondiem patiesība nav tā vispār zināma. Ja mēs paskatāmies uz tām konsultācijām, kas šobrīd notiek par komisijas likumdošanas priekšlikumiem, kuriem būs tagad laikam jāgaida līdz parlamenta nākošajam sasaukumam, tad uh, runājot par centrālajām bankām, tās pat nezin, kas īsti notiek jūsīts un uh, citviet esmu. Un nav arī īsti skaidrs par šiem pretsvariem un uh, drošības pasākumiem, kuri daļai jau pastāv. Katrā gadījumā, lai kas notiktu, kad mēs eh, līdz trialoga laikam būs eh, veikti papildus eh, pētījumi un būs skaidrāk arī centrālo banku nostāja šai jautājumā. Bet jāsaka, šis mērķis pastāvīgi kustās. Vispirms bija ba bāžas Un tad centrālo banku instinkts ir tāds neļaut nevienam šo naudu izņemt ārā, bet eh, jāatzīst, ka pilsoņiem dažkārt ir nepieciešams piekļūt tomēr noguldītai naudai. Un eh, situācija ir tāda, ka ka neviens īsti nezin, uz kurieni mēs tagad virzamies, un nākamajā sasaukumā būs vispār jāstrādā vairāk pie šiem fondiem un noguldījumu jautājumu. Un ja mēs uh, uzspiežam šiem fondiem depozītu nosacījums, tad mēs vispār nezinām, kā, kāds būs rezultāts. Filipa, vārds jums. Gējas jūs ļoti cieņu, cienu, bet nu jūs tagad pārkāpjat visas robežas. Ko jūs tagad darat? Jūs te minat kaut kādus skaitļus, lai vienkārši cilvēkus iebaidītu, un tam nu es nepiekrītu. Jūs tikai radāt šaubas, bažas, neskaidrību un iebaidāt. Neaiztieciet to, tas apdraud ekonomiku, un to neaiztieciet, tas arī apdraud ekonomiku, un jūs dodat tādus mājienus, uh, ka jūs likumdevēji vispār neko par to nezināt, un tam es nepiekrītu. Protams, es neesmu finansists, bet es par šīm lietām zinu pietiekam daudz, lai varētu nošķirt graudus no pelavām. SRB apgalvo, ka viss obligāti ir jākonvertē no vienas valūtas otrā, protams, Eh, jūsu izteikumi liek secināt, ka vai nu jūs zināt visu labāk, vai arī tie cilvēki, kas ir eh, ko iecēluši amatos demokrātiski ievēlēt tautas pārstāvi, nezina, zina mazāk nekā no, nozares eh, darbinieki. Un tam no nu es nepiekrītu. Šādiem apgalvojumiem es nevaru piekrist. Un uh, jūs norādāt, ka tie, kas neklausa šīs nozars pārstāvjiem, ir nekompetenti vai, vai mm, dūmi, tam es arī nevaru piekrist priekšsēdētāji. E, man nepatīk, ka tik personiski e, jūs izsakāties, Filip. Gejs izteicās ļoti rezervēti, un viņš nevērsās ne pret vienu personisku, un jūsu stils ir, jūs esat pārāk vēršaties pret konkrētām personām, tā nevar. Lūdzu, esiet eh, atturīgāks un paturiet prātā, kā Josko un vērtspapīru komiteja ierosināja kaut ko citu lietu. Mums ir nepieciešams debatēt, bet nevajag ne, ne pret vienu vērsties personiski. Mičēl kungs, es kā likumdevējs uh, neuzklausu ne nozares pārstāvju, ne Eiropas Savienības institūciju instrukcijas. Es uh, pārstāvu savus vēlētājus. Es tikai gribu gribēju teikt, ka vairākums no mums neapzinās šo lēmumu sekas. Ir, protams, daži cilvēki, kas tās apzinās, bet lielākā daļa nezina, kādas būs sekas. Un par to uztraucās arī valsts kašu vadītāji pašvaldības universitātes, gan sabiedriskie, gan privātie investori Un es ierosinu izveidot atbilstošus pretsvarus un garantijas mehānismus. Es nebaidos, ka mēs uh, zaudēt šajā balsojumā. Es uzskatu, ka mums ir jāpiešķir pietiekam daudz laika, lai šo jautājumu izvērtētu, izprastu un tad pieņemtu lēmumu. Bet to mēs, diemžēl, šobrīd nedaram, un tikai tas bija tas, ko es vēlējos pateikt priekšstādātājs kundze priekšsēdētājā. Visi gribēja izteikt savu viedokli. Mums uh, sākumā vajadzēja uh, vienoties par trim balsojumiem, tātad atlikt balsojumu par ilgtermiņa investīciju fondiem, uh, atlikt jautājumu par indeksiem, un mums vēl bija jāizlēma, vai vēlamies atlikt arī naudas tirgus fondu jautājumu izskatīšanu. Uh, tagad balsosim paceļot rokas par to, kurš vēlas atlikt uh, balsojumu par naudas tirgus fondiem. Okay, yeah. well, we may, we may take... Jā, mums tomēr laikam vajadzēs izmantot balsošanas iekārti, jo balsojuma rezultāts nav skaidrs.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 Es gribēju tikai, lai viena lieta ir pilnīgi skaidra par šo visu jautājumu. Man, protams, ir nostāja, ko es jau paudu, bet es domāju, ka tas pamatjautājums šajā gadījumā ir tas, vai mums ir ka mums ir skaidri jānošķir par ko mēs šeit runājam, jo citādi šeit būs ļoti nopietnas sekas. Ja mēs pārliksim to visu uz vēlāku laiku, nu tad eh, nedomāju, ka tie, kam ir kaut kāds viedoklis, to mainīs. Es vienkārši domāju, ka viņi būs nākamreiz, būs labāk sagatavoti. Balsošanas sarakstu mēs tikai nu pat sa sa saņēmām. Mums ir jāizturas gaugulā konsekvenci. Jautājums ir ļoti sarežģīts. bet ja mēs šeit balsosim par vienu vai otru punktu atsevišķi, tas man patīk vai tas nē, tad mēs neņemsim vērā tās sekas, kas rodas no teksta kopumā. Es, protams, šeit nevienam negribu pārmest, un referents, protams, ir grūti un smagi pastrādājis, bet eh, ņemot vērā to, cik sarežģīta ir šī tēma, mums ir jāmeklē arī kaut kāda kopaina. Un tāpēc es domāju, ka mums vajag ļaut visiem vēl šo lietu pārdomāt. Un tad, nu, mēs zinām, vai, vai šis jautājums var tikt eh, tāds skatīts vai nē. The, the proposal therefore is. Uh... Nu jā. Līdzīgi kā ar salīdzinošiem kritērijiem, acīm redzot, tad ir, nu, lūk, nevis pārcelt uz nenosakām laiku, bet, nu, pārcelt uz kādu nelielu laiku, jā. Ja? Nu, labi, nu tad balsosim tagad. Sākam balsot par salīdzinošiem kritērijiem. Jean Paul? Right, okay. Sorry, sorry, no, so I mean on money market. Nē, nē, nē, par naudas tirgiem, atvainojiet, atvainojiet, par naudas tirgiem. Mēs jau vienojāmies. Tur jau bija vienprātība par salīdzinošiem kritērijiem, jā, jā. Tātad jautājums ir, vai jūs piekrītat pārlikšanai uz vēlāku laiku? Jā, nozīmē tātad jā, jūs esat par pārlikšanu un tā tālāk. Nu, tad sākam balsot. with two more cards plugged in that haven't voted, one more card that's plugged in that hasn't. Jā, viena kartiņa ir ielika, bet nav nobalsots. Nu labi, tad beidzam balsot. Un tad esam pārlikuši to visu uz vēlāku laiku. 23 bija par pārlikšanu, 15 pret. Nu tad visi balsojumi ir pārlikt uz vēlāku laiku. Vai es pareizi saprotu to visu? Um, I, the rapporteur wishes for the floor. Referents vēlas izteikties. Paldies. Priekšsēdētāji. Es, protams, respektēju vairākumu viedokli komitejā un tomēr, ņemot vērā to, ko teica nu pat Gozes kungs, esmu gatavs šo jautājumu pārcelt uz tādu paredzamu nākotni, jo mums tomēr pēc iespējas ātrāk vajadzētu par to nobalsot. Mēs, protams, par to starpu varam turpināt darbu pie balsošanas saraksta, bet beigu beigās mums tomēr ir jāieņem nostāja attiecībā uz šo jautājumu, un varbūt turpmākajās dienās, nu, es nedomāju, ka šī nosēja taču mainīsies, vai tad ne tā? Nu, varbūt varam savā starpā vismaz vienoties, ka tas ir pēdējo reizi noteikti šāda pārlikšana. Nākamreiz tad balsojums patiešām būs, grozījumi visiem ir pieejami, balsošanas saraksts tāpat, nu, un tad viņu ziņā lemt. Um, thank you. Yes. Burkhardt. Uh. Burkhardt. Äh, Priekšādātājs varu piekrist tam, ko tikko teica referents. Proti, mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk nobalsot. Mums ir vajadzīgs mazliet laikā, lai vienkārši mierīgi paskatītos uz balsošanas sarakstiem. Es gribētu vēlreiz norādīt, ka šonadēļ uh, mums būs vēl viena sanāksme uh, daudzpartijas grupā, uh, kur varēs runāt ar priekšsēdētāju konferenci. Uh, Daudzi no šīs komitejas tur piedalīsies, un es uzskatu, ka nebūtu izdevīgi, ja mēs to darītu šonadēļ ceturtdien. Protams, mēs varam piekrist jebkuram citam datumam, bet šonadēļ ceturtdiena tas mums radīs sarežģījumus. Nu jā, nu jā, mēs jau vienojām, ka šo ceturtdienu mēs par tādiem jautājumiem nelem, nelemsim, jo daudzi nevar būt klāt. Un nevēlamies tāpat organizēt balsojumu komitejā, paziņot par to pavisam īsu brīdi iepriekš, un deputātiem tad ir kaut kur citur jābūt, un neviens nevar ierasties. Uh, Nē, nē, skatīsimies, nu, tālāk, kad komiteja ir pieejams laiks balsojumam, protams, nav tā, ka mums ir ārprātīgi daudz iespēju, bet, nu, kaut ko cerams mēs atradīsim, nu, varbūt šo visiem tik ļoti iemīlēto pirmdienas pēcpusdienu Strasbūrā, es atvainojos, Werner, bet, nu, laikam tad tā būs jārīkojas. Es domāju, ka tagad mums jāvirzās tālāk ar dienas kārtību, tātad balsojums nenotiks vispār, tie, kas ieradušies tikai balsot, var droši traukties prom, bet mums joprojām vēl darba kārtībā Ir pa, nu, parasti darba kārtības jautājumi numur 3 un numur 4. Tie ir pirmais no tiem lūk kopējā nodokļu sistēma māc uzņēmumiem, mēs uzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalību valstīs. Un, eh, nu, lūk, ziņojuma projekta izskatīšana paredzēta. Tie, kas dodas prom, lūdzu, godātie kolēģi, dariet to pavisam klusiņā. Un tad es varēšu dot vārdu Neitras kungam. Oh, right, it's Mr. Kutash speaking on behalf of Mr. Nē, tad kāds izsakās referenta vietā. Kolēģi, lūdzu ievērojiet klusumu un dodaties prom pavisam ātri, nevis lēni čalodami. Paldies. When, when you're ready, when you can bear I'm ready. it. I'm ready. Oh, It's noisy, though. Come on. Nu, ja esat gatavs, tad uz priekšu, jāsaka gan troksnis telpā, saka Kutuškungs. People want to speak without having to shout. Gal galā runātājiem taču jāspēj uzstāties nekaliedzot. Pirmām kārtām saka Kutuškungs, es atvainojos Maičis vietā, viņš nevarēja būt šodien klāt. Nu, viņam gan bija ļoti pamatots, viņai ļoti pamatots iemesls, viņai, nu, patās uh, eh, eh, piedzima atvasīte. Nu, lūk. Un tāpēc došu jums, pastāstīšu jums par viņas viedokli. Gribu paman, pastāstīt, ka. Uh, Parlaments ir ļoti izteiksmīgi debatēs izteicies par nodokļu sistēmas godīgumu un cīņu pret nodokļu, nodokļu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļiem. Pavisam konkrēti esam aicinājuši komisiju vērsties pret šīm e, atšķirībām starp nodokļu sistēmām, ko daudz uzņēmumu izmanto sev par labu. Turklāt, nu lūk, tik ierosināts nākt klajā arī priek, ar rīkot priekšlikumu par MMD um, pārskatīšanu. Izmaiņas, ko komisija ievieš un kas ir mūsu priekšā līdz ar to, pilnīgi noteikti ir uh, nu, no sirds gaidītas. Par sistēmu neatbilstībām referents atbalsta komisijas izvēloto pieeju un šobrīd, piemēram, ir tādas dalībvalsts, kas izmanto dažādus eh, noteikumus hibrīda aizdevumiem, tos kvalificē atšķirīgi, tādējādi maksājumi pārobežu hibrīda aizdevumu ietvaros vienā dalībvalstī var tiekt uzskatīt par atskaitāmiem izdevumiem nodokļu aprēķina valdībā, bet citur nē. Citur tā ir lūk sadalītā bez nodokļu peļņa. Nu, tā, tādā veidā rodas nodokļu dubultās neuzlikšanas situācija. Risinājums. Um, atbilst rīcības 2010. gadā ierosinātajiem rīcības kodeksam. Nu, lūk, ka m, mm, ienākuma izcelsmes dalībās ir tā, kas m, mm, nosaka, lūk, šo piemērojamo risinājumu. Otrs jautājums ir saistīts ar ļaunprātīgās izmantošanas novēr, novēršanu. Parlaments jau sen ir aicinājis pielikt punktu šāda veida ļaunprātīgas izmantošana, no, novēršanas noteikuma eh, stiprināšanai, jo ir tāda dalība valstis, kur šie noteikumi ir vājāki vai nav šādu noteikumu vispār. Un tāpēc mēs atbalstām to, ka ir jāievieš obligāts noteikums, saskaņā ar kuru visām dalību valstīm ir jāignoro nodokļu atvieglojumi, kas radušies no mākslīgām struktūrām, vai tie, kuriem nav komerciālas nozīmes vai kur neatspoguļo reālo ekonomiku. Un visbeidzot, Klevas kundze tāpat savā ziņojumā eh, grozina arī pirmo un ceturto pāntu MMD, ierosina uzlabot mācu uzņēmumu definīciju tā, lai rad, nu, lūk, panāktu e, to, ka tiek aizliegts nelikumīgi gūt ienākums kropļot konkurence līdzīgi iemeslu dēļ, tāpat arī mm, ierosina noteikti uzņēmuma ienākuma nodokļu mikas, nav zemāk par 75% no vidējās tiesību aktos noteiktos uzņēmuma ienākuma nodokļu mikas, ko piemēro visās dalību valstīs. Līdzīgs priekšlikums e, ir arī Gigold ziņojumā, un referenta tāpēc uzskata, ka, lūk, e, šādu uzņēmuma nodokļu bāzes samazināšana saņems ne tikai jūsu atbalstu, bet saņems arī dalību valstu atbalstu, tāpat arī no komisijas. Nu, lūk, Viņa līdz ar to gaida nepieciešama iespēja turpināt darbu ar referentiem un visiem interesētajām pusēm. Lielas paldies, turpina priekšādātāji. Tautas partijas vārdā, kas uzstāsies Udo? Udo ir klāt, ne, Udo nav. Jā, krīze, krīze, kafiju gribu. Ļoti labi. Nu, ja tautas partijas pārstāvi nav, nu tad došu vārdu Silvijai. Merci, Sharon. Uh, Eh, bon, Paldies, Šarān. Vispirms vēlējos pateikties referentei, kura pamatot iemeslu dēļ nevarēja ierasties un pateicos viņas aizvietotājam. Runāja, eh, mums, protams, ir nedaudz jāparunā par dažiem tehniskiem punktiem, bet tie virzi ir pareiza. Mani uh, Eh, tomēr satrauc tas, ka nodokļu jautājumos ar parlamentu tikai konsultēju. Šie jautājumi ir tik būtiski un par tiem būtu savie jāorganizē plašas uh, publiskas debates. Ir jautājumi, kas būtu precīzāk jāizvērtē tāt par uh, līdzdalību kapitālā. Šeit uh, referenti ierosina mm, nevis 10, bet 15%. Noteikti es nezinu, kāds ir tas pareizais līmenis. Un arī uh, legāli, noteikti legāli nodokļu aplikšanas līmeni Eiropā Es, tāpat ir jāizvērtē jautājums, kāds ir reālais nodokļu līmenis, jo ir tāds oficiālais, um, no, oficiālā nodokļu likme un pēc tam ir iespējas patiesībā maksāt mazākus nodokļus. Tātad būtu jārunā vai nu par oficiālo nodokļu likmi vai par reālo nodokļu likmi, un arī tāpat būtu jādomā par to, kā, kā to definē un kā to kontrolē. Uh, Es pateicos referentei par viņas veikumu, un mēs iesniegsim dažus tehniskus uh, grozījumus. Paldies! Paldies! Nu, tad Filips Lamberts tālāk. Nu, tad es varbūt savā ierastajā stilā varu turpināt. Nu, jāsaka, reizēm ir arī tādi ļoti smalki veidi, kā aizvainot cilvēks. Reizēm tas ir acīm redzamāk, bet, nu, lai nu kāds ir nebūtu, pirmām kārtām, protams, jūtu līdz referentam nenoliedzami, bet ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir vēl daudz, kas jādara, lai cīnītos pret agresīvu nodokļu pā, plānošanu. Biju komp, ģenerāla direktorāta seminārā pagājušā nedēļa, un tur redzējām, ka viņi patiešām vēlas kaut ko darīt lietas labā, bet, nu, jāsaka, dalībvalsts izrāda krietni mazāku entuziasmu Viņi nevēlas aizpildīt šos um, tukšumus viņu nodokļu regulējumā un, un tos tukšumus, ko rada šīs dažādās nodokļu sistēmas. Mums ir tik ļoti ierobežota instrumentu virkne, ko varam izmantot pret ļa, uh, agresīvu nodokļu plānošanu un domāju, ka ir nu, pēdējais laiks šos instrumentus arī izmantot. Atmanot vēl no Gigolda ziņojuma ka mēs uzskatījām, ka lūk, nevar būt šī uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma zemāk par 75% no vidējās tiesību akto noteiktās visās dalību valstīs. Tas ir kaut kas tāds, ko varam pilnīgi noteikti atbalstīt, un atbalstam arī visus citus grozījumus, ko iesniegus referente. Līdz ar to gribu paust cerību, ka mums izdosies gūt būtisku vairākumu, lai nobalsotu par šo ziņojumu šeit parlamentā. Jo, lai kādi arī viedokļi mums nebūtu par to, kādam vajadzētu būt nodokļu līmenim, es tomēr ceru, ka pastāv vispārē vienotība par to, ka mēs taču vēlamies, lai nodokļu sistēma būtu taisnīga, lai mēs varētu pārliecinoties, ka nav, nenonākam pie tā, ka, lūk, šīs lielās korporācijas izmanto to, ka tās var izspēlēt vienu nodokļu sistēmu pret citu un rezultātā tās gūst ieguvumus, un savukārt MVO to nevar darīt un cieš no tā. Tādā veidā MVU nav vienādas spēles E, noteikumi. Mēs zinām, ka MBO ir novatorisma virzītājs spēks un tā tālāk, viņi ir ekonomikas virzītājs spēks, un mēs nedrīkstam visu šo nodokļu slogu uzlikt uz viņu pleciem. Ja mēs vēlamies šo nodokļu slogu sadalījumu mainīt, tad mums ir vajadzīga šāda um, sistēma, kas ļauj pārliecināties, ka lielās korporācijas maksā savu taisnīgo nodokļu daļu, tā kā to paredz, paredz ne tikai mm, likuma burds, bet arī gars. Nu, un tāpēc var jums pastāstīt, ka mēs pilnīgi noteikti atbalstīsim referentu šajā virzienā un pilnīgi noteikti spriedīsim par to arī ar visiem citiem, un es ceru, ka mēs visi, jāsaka, būsim viensprātis. Paldies, priekšsādātāja turpina. Jorgen. Sharon. Paldies, Šaron. Komisons... Äh, mēs uzskatām, ka komisijas priekšlikums iet pareizajā virzienā. Bet äh, Mēs gribētu šeit likt klāt Kiekušas kungas ieteikumu attiecībā uz minimālajiem uh, nodokļiem. Protams, ka ir jāņem vērā arī citi tālāki nodokļi, bet mēs uzskatām, ka šajā priekšlikumā jo īpaši vajadzētu ņemt vērā šo Keikušas grozījumu. Attiecībā uz to, ko iesaka komisija uz 1A pantu par eh, cīņu pret izvairīšanos no nodokļu nomaksas, uh, E, tas arī mums šķiet pareizi, bet mēs gribētu norādīt, ka nodokļu tiesībās Vācijā ir jau paredzēti līdzīgi nosacījumi, kas arī tiek formulēti šā, šādā pašā veidā tātad kopēji. Attiecībās komisijas ieteiktajiem kritērijiem mēs gribētu likt priekšā, ka uzņēmuma dati, piemēram, apgrozījums, darbinieku nodokļi un tā tālāk, uh, vajadzētu tikt apskatīti atsevišķi, tad atsevišķās dalībvalstīs, ja tiek uh, organizēti mātes uzņēmumi un meitas uzņēmumi, tad uh, šiem nodokļiem ir jābūt nošķirtiem. Mums vajadzētu kaut kādā labākā veidā nodrošināt šo nodokļu nodalīšanu tādos lielos uzņēmumos kā Google un tā tālāk. Uzskatām, ka šo priekšlikumu nepietiek, lai varētu patiešām uh, cīnīties visaptveroši pret agresīvu izvairīšanos no nodokļu nomaksas. Uh, vajadzētu šeit nodrošināt konsolidētāku koncernu aplikšanu ar nodokļiem visās dalībvalstīs, ja šie koncerni darbojas vairākās dalībvalstīs. Šādā veidā vajadzētu skatīt katru uzņēmuma ienākumus konsolidētā veidā. Tāpat arī ir jāņem vērā katra uzņēma uzņēmējdarbības aktivitātes, ko tas veids atsevišķās um, dalība valstīs, jāņem vērā arī um, dubultā aplikšana ar nodokļiem, kas šādos gadījumos vairs netiek piemērota. OECD um, darba plāni šeit tiek pieminēti, bet tas viss netiek pietiekami labi noformulēts. Īstākā termiņā iespējams to varētu īstenot, bet ir jāatcerās, ka šādi uzņēmumi, kas darbojas vairākās dalībvalstīs, saskaras ar lielām grūtībām, un uh, bieži vien uzņēmumam ir jāmaksā daudz augstāki nodokļi ne citā, nekā citiem uzņēmumiem. Vajadzētu, protams, panākt godīgāku principu piemērošanu, mēs vēl esam diezgan tālu no tā, bet šī direktīva jebkurā gadījumā iet pareizajā virzienā, un tieši tāpēc mēs to arī atbalstam un noteikti iesniegsim arī savus grozījumus. Paldies! Astrid Lulinga. Paldies, priekšsādātāji. Mūsu ēnu referents nav klāt, bet man ir viens jautājums. Nu, lūk, apskatīšos grozījumus, un man rodas šāds jautājums komisijai. Vai ir iespējams aprēķināt uh, šos 75% eh, lūk no vidējās tiesību aktu noteiktās uzņēmuma ienākuma nodokļu likmes. Jo jūs taču zināt, ka uzņēmuma nodokļu aprēķināšanas sistēma ir tik ārkārtīgi sarežģīta atsevišķās dalību valstīs, ka tas nebūtu nav tik vienkārši. Un turklāt man jāsaka, es, piemēram, uzzināju, ka ir atsevišķas valstis, kur nodokļu likme ir krietni augstāka, bet, ja ņem vērā visu šos atlaides un izņēmumus, uh, tad beigu beigās nodokļu reālā likme ir krietni mazāka nekā tās valsts, kurās tās parasti ir nodokļu likmes vispār jau ir zemāks. Tāpēc es gribu vaicāt, kā tad viņi spēs vispār šo ap, m, mm, likmi aprēķināt, ņemot vērā, cik šīs sistēmas ir ārkārtīgi sarežģīts. Es, piemēram, līdz ar to varu pateikt, ka par šos pandos man šai grozījumi nepatīk. Uh, es domāju, ka vienkārši būs neiespējami pēc tam šo sistēmu un prasības piemērot. Un tāpēc gribu vaicāt lūk komisijai, vai tā spējas 28 dalību valstīs nonākt pie šīs vidējās tiesību aktos noteiktās uzņēmuma ienākuma nodokļu likmes, īpaši ņemot vērā visus šos izņēmumus, atlaides un tā tālāk. Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Komisija ir klāt, jā. Nu, varbūt, ka jūs vēl runāsiet par nodokļu bāzi, vai ne tā, bet, nu, lūk, došu jums vārdu. Thank you, Shea. Paldies, priekšsādātāji. Mēs pārstāvam uh, tiešo nodokļu un muitas savienības uh, vien nodaļu. Ja mēs gribētu pateikties par ļoti konstruktīvo un labo ziņojumu, un mēs sirsnīgi sveicam arī Klevas kundzi Attiecībā uz konkrēto jautājumu, kas tika uzdots, mēs, protams, varētu strādāt pie normālās korporatīvās nodokļu likmes. Tie varētu būt 17,7%. Ir dažas dalībvalsti tādas kā Lielbritānija, kas pēdējos gados ir samazinājušas korporatīvo nodokļu likmi par 1% punktu Un, ja mēs runājam par 17,4%, tad tas nozīmētu apmēram 6 dalību valstis, kurām vajadzētu palielināt savas korporatīvās nodokļu likmes, lai sasniegtu uh, šo likmi, kas ir pieprasīta Eiropas parlamenta grozījumā. Ņemot vērā to, ka vajadzētu vienādus ienākumus aplikt ar vienādiem nodokļiem lielākajā daļā no dalību valstīm, uh, tad mēs nevarētu uzlikt šo 17,4% likmi dividendēm, kas tiek gultas eh, trešajās valstīs. Tas nozīmētu, ka dividendes, kas tiek iegūtas šajā pašā valstī, arī ir jāpliek ar tādu pašu nodokļu likmi. Tas nozīmē, ka sešās valstīs vajadzētu samazināt šo korporatīvo nodokļu likmi tieši par šo pašu summu. Uh, Protams, vispārējie mērķi ir apsveicami, bet pašreizējā brīdī mēs īsti nesaskatām, kā mēs šajā priekšlikumā varam aicināt dalību valstis ieviest tik tālajošas izmaiņas savās korporatīvo nodokļu sistēmās. Paldies! Īsti nezinu, vai jūs vēlaties uh, vēlreiz izteikties referentes vārdā. Uh, Lielas paldies, Šarona. Pirmkārtām es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem par šīm debatēm. Domāju, ka Moica noteikti sagatavos šo priekšlikumu. Es redzu, ka vairākums iestājas par šo ziņojumu, to atbalsta. Astrīda, vai jūs gribējāt izteikties? Atbild atbilde nebija uz manis uzdotu jautājumu, nevis par nominālo likmēs jautāju, bet par reālo likmē ar visu, ņemot vērā visas atlaides, jo tad jau nebūs vienādu spēļu noteikumu, un es jautāju komisijai, vai viņa spēja to definēt. Due to the huge differences in national Ņemot vērā ļoti lielās atšķirības nodokļu sistēmās, ir gandrīz neiespējami katra veida uzņēmējdarbības veidam vai uh, katrā uzņēmējdarbības nozarē, tātad sākot no MVU līdz milzīgiem multinacionālajiem uzņēmiem, aprēķināt spēkā esošās nodokļu likmes. Mēs izvēlamies tātad uh, uzņēmumu kā piemēru, un pēc tam mēs arī izreikinām šīs nodokļu likmes saskaņā ar nacionālajiem standartiem un noteikumiem. Pēc komisijas priekšlikuma mums ir jāizmanto kopējā konsolidētā nodokļu bāze. Tad, kad ir šī kopējā nodokļu bāze, tad arī pastāv iespēja pēc tam aprēķināt tādu likmi, kas būtu pietiekami saprātīga, bet bez jebkādas um, saskaņošanas, harmonizācijas un uh, norakstīšanas bez šādiem eh, izņēmumiem, bez dažādām eh, reprezentācijas izdevumiem un prēmijām ir neiespējami sagatavot tādu saprātīgu ciparu visām nodokļu likmēm, ko varētu piemērot pilnīgi visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā. Jā, šķiet, ka viņš beidzot ir piekritis tai norādēja, ko es netieši izteicu, tātad, ka vajadzētu atgriezties pie nodokļu bāzes, un šķiet, ka padomē tas diez vai virzīsies ļoti strauji uz priekšu. Šāda iespējamība ir ļoti neliela, kamēr mums nebūs šīs kopējās nodokļu bāzes, kas pašlaik uh, visus uh, salīdzinājumus padara ārkārtīgi sarešķītus. Esam izskatījuši ziņ ziņojuma projektu, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. februāris, pulkstens 17 un eh, grozījumus apspriedīsim 17. martā, un eh, ceram balsot 18. martā, un plenārsēdē šis jautājums nonāks 2. aprīļa plenārsesijā. Iespējams, ka šis laika grafiks mazliet izmainīsies, jo šķiet, ka referente ir pašlaik visnotaļ aizņemta, bet jebkurā gadījumā jūs grozījumus varat iesniegt līdz 25. februārim. Tagad ceturtais darba kārtības punkts - Horvātijas pievienošanās 1990. gada konvencijai par izvairīšanos no uh, nodokļu dubultas uzlikšanas sakarā ar asociētu uzņēmumu peļņas korekciju. Mitras kungam dodu vārdu, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Ziņojums runā par konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu un par tās grozīšanu un atjaunošanu. Horvātija pievienojās Eiropas Savienībai un līdz ar to šī konvencija ir jāpielāgo. Šī konvencija ir spēkā kopš 1995. gada, un tā tiek atjaunota katru reizi, kad Eiropas Savienībai pievienojas jaunas dalībvalstis. Šeit ir dažādas arbitrāžas procedūras, kas ļauj mums izvairīties no nodokļu dubultas uzlikšanas. Tiek nodrošināts, lai kopējais tirgus varētu darboties vienkāršāk un lai uzņēmumi varētu darboties arī citās valstīs. Horvātija pievienojās konvencijai, kā tas ir noteikts iestāšanās līgumā. Horvātijai šī konvencija ir spēkā sākot no datuma, kas ir norādīts padomas lēmumā. Un šis datums tika noteikts pēc komisijas ieteikuma un pēc konsultēšanās ar parlamentu. Pašlaik eh, notiek šī konsultēšanās, esam šīs konsultēšanās vidū. Neviens eh, šo nolīgumu neapstrīd, nec no Horvātijas, nec no uh, padomas puses, un es pats esmu ieteicis vienu grozījumu, proti šī jaunā konvencija ar grozījumiem būs uh, spēkā nākamajā dienā pēc šā lēmuma publicēšanas Eiropas Savienības oficiālā vēstnesī. Sākotnējā procedūrai varētu būt negatīvas sekas, jo uh, vajadzētu piemērot likumu ar atpakaļējošu spēku. Šādā veidā mēs varēsim nodrošināt pietiekami daudz laika Horvātijai, lai tā varētu pielāgot savu tiesisko sistēmu. Mēs vēlamies, lai šis uh, ziņojums tiktu pieņemts pēdējā parlamenta plenāra sesijā. Paldies! Vai kāds vēlas izteikties? Lūdzu! Es vēlējos tikai piebilst, ka šis dokuments ir ļoti tehnisks un šaurs, bet es uzskatu, ka referents ir rīkojies pareizi, jo īpaši attiecībā uz šī nolīguma stāšanos spēkā. Manuprāt, šis viņams ir ļoti labs un man īstenībā nav nekas piebilstams. Lielas paldies, Ramons. Uh, paldies, Šarona. Man nav īsti nekas piebilstams. Mēs piekrītam referenta Nitras grozījumam. Visas dalība valstis agrāk ir rīkojušās tieši tāpat, un tagad, kad Horvātija ir iestājusies Eiropas Savienībā, un es apsveicu Horvātiju ar šo faktu, mēs esam strādājuši pie Nodokļu jautājumiem mēs atbalstām Nitras grozījumu attiecībā uz datumu, kad šī konvencija stāsies spēkā. Lielas paldies! Paldies! Vai vēl kāds no ANU referentiem vēlas izteikties? Nē, Baldīnī kungs, jūs vēlēties ko teikt? Paldies! Es vēlētos pateikties Nitras kungam par labu paveikto darbu Viņš kā referents ir sagatavojis ļoti labu grozījumu, kas ir atbalstāms. Un es uzskatu, ka šādā veidā mums būs iespēja nerīkoties ar atpakaļējošu spēku, un Horvātijai būs vairāk laika, lai uh, pielāgotu likumus tā, kā tas ir jādara. Šī ziņojums ir labi sagatavots, un es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mums nevajadzētu atbalstīt Nitras grozījumu un viņa ziņojumu. Right. Thank you very much. So... Paldies. Vai jūs vēlaties ko teikt? Man šķiet, ka visi piekrīt, viss ir viensprātis. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 25. februāris. Ja nu kādam ir kāds grozījums, un uh, grozījumus apspriedīsim 17. un balsosim 18. un plenārsēdē šis jautājums nonāks aprīļa 2. plenārsēdē. Tā kā mēs visu pārējo esam atlikuši, tad, un mums arī nav nekādu citu jautājumu, es varu jums vienīgi atgādināt, ka šo ceturtdienu ir paredzēta tikšanās, tātad 24. februārī no 9 līdz 12.30. Un sliktā ziņa ir tāda, ka arī Strasbūrā pirmdien vakarā ir paredzēta sanāksme. Ceturtdien mēs eh, balsosim par naudas atmazgāšanu, tā ir otrā šī balsojuma daļa, balsosim kopā ar Pilsoņu brīvību komiteju. Un cerams, ka viņi mums varēs paziņot, kur tieši un kad šis balsojums notiks. Ceturtdien.